attiecas uz to, kā priekšsēdētājs piedāvā apainīt vietām divus nākošos darba kārtības punktus par nestabilo situāciju Lībijā, kas ir paredzēts ceturtdien no rīta tiktu skatīts trešdien savukārt par ANO cilvēktiesību sesiju paredzētais jautājums no trešdienas tiek pārcelts uz ceturtdienu. Vai e, ir iebildumi?